skaidrojumos šim ziņojumam. Es gribētu pateikties ikvienam par um, viņu darbu, un liels paldies tūkiem, liels paldies kolēģiem, liels paldies parlamenta deputātiem un visiem, kas tagad dosies mājās.